Good morning, everyone. Welcome to. Labrīt visiem, laipni laukti ekonu komitejā. Skatīsim darba kārtību. Es apstiprināšu, pieļauju, ka tur nebūs. Tāpēc, kā jūs pieņemšana problēma nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Prokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika uh, 26. februārī, un ja citu komentāru nav, tad es pieņemu, ka protokols ir apstiprināts, un mēs pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā priekšsēdētāja paziņojuma. Pirmkārt, uh, CA3 ziņojums par pēc uh, 16. janvāra uh, plenā sesijas balsojumu ir sagatavots darba kārtības projekts, to ir sagatavojis tiesību aktu direktors saskaņā ar 216 jā, viens noteikums saskaņā ar procedurālajiem noteikumiem. Šīs darba kārtības projekts tika izplatīts angļu valodā 8. aprīlī un citās valodās 10. aprīlī. Ja nav citu iebildumu, tad uh, korģēdam tiks iesniegts parlamentam. Uh, tas tiks paziņots plenāras sesijā, un mēs rīkosimies, ja vien netiks izteikts kāds lūgums no politiskās grupas, vai 40 mm, uh, lūdz, lūdz deputāti neizteiks lūgumu, lai par to nektu balsojums. Um, pēc uh, vienošanās ar padomi par steicīgāku monetāro uzraudzību un par budžetāro plānu uzraudzību plenāra sesija pieņēma šo nostāju pirmajā lasījumā 2. martā 2012. martā 2013. gadā saskaņā ar 294. panta 4. punktu er, līgumā par Eiropas Savienības dalī, uh, darbību, tad, ja š, uh, tiesību akti tiek apņemts pirmajā lasījumā, tad šo tiesību aktu uh, pieņem tādā formulējumā, kas atbilst Eiropas parlamenta apstiprinātajiem. Pēc plenāra sesijas parlaments ar juristiem, lingvistiem un kopā ar ekonu sekretāru un referentiem to apstiprināja. Un pēc šī noslēdzošā balsojam, tad saskaņā ar 216. noteikumu šis teksts ir apstiprināts un uh, izplatīts deputātiem. Un par šo dokumentu notiks paziņojums aprīļa plenāra sesijas sākumā. Notiek arī trialogi, otrais trialogs par fiskalis tika panākts progress tehniskā līmenī martā. Esam tuvu gala vienošanai, izņemot par budžetārijām un horizontālajām normām, atbilstoši daudzgad finanšu schēmas normām, ir tas izplatīts ēnu referentiem, no kuriem tiek sagaidīti komentāri līdz 23. aprīlim. Ja viss ir kārtībā, tad mēs varam pāriet pie nākamās darba kārtības, nākamā darba kārtības punkta, um, apspriešanās ar komiteju uh, Uh, par uh, reglamentu 70. pantu. 2013. Uh, gada martā tika panākts kompromiss par kapitāla prasību regulām. Tiks panākt vienošanās ar komisāru Barnieru un pāris daži jautājumi, kas ir palikuši vēl atvērti pēc sarunām, ir palikuši atvērti pēc sarunām ar īrijas un Kipras prezidentūru. Komisijas priekšlikums tika publicēts 2011. gada jūlijā, Korupērs apstiprināja šo vienošanos 27. martā. Ir izplatīta vēstule visiem ekonu komitejas deputātiem kopā arī ar konsolidētu tekstu projektu. Um, notiek konsultācijas ar komiteju saskaņā ar 17. pantu, un es došu vārdu referentam izteikties. Kares kungs, vārds jums. Jā, paldies. Paldies. Mēs pieņemam zināšanai šo vēstuli un aicinām visus nobalsot. Paldies, Rihardas. Tagad vēlētos aicināt paceļot rokas, apstiprināt komitejas piekrišanu, iesniegt tekstu plenāru sēdēji. Kas atbalsta? Kas pret? atturās. Tad šis teksts tiks iesniegts balsojumam aprīļa plenārsēdē. Lielas paldies! Šeit mums vajadzēs pagaidīt dažas minūtes, jo balsojums paredzēts uh, 9.30. Es iesaku mums pagaidīt dažas minūtes, lai sagaidītu vēl citus kolēģus un lai mēs varētu nobalsot. Paldies! So good morning again. Labrīt. Vēlreiz pāriesim pie nākamā punkta darba kārtībā. Balsojums par Sančesa Presēdo kungu par uh, ziņojumu par, tā ziņojumu igadējo ziņojumu par konkurences politiku. Pirmkārt, mēs balsosim ar uh, kārtēm. Uh, tad sāksim. Sāksim balsot. Vēl viena balss. Noslēdzam balsojumu. Jā, paldies. Pāriesim tieši pie balsojuma. Sāksim ar. Okay. Sāksim vēlreiz. We close the votes. Slēdzam balsojumu. Viss darbojas. Pāriesim tieši uzreiz pie balsojuma. Sāksim ar kompromisu E. Lūdzu, piefiksējiet, ka šis kompromiss neatiec uz 33. grozījumu, par kuru balsosim atsevišķi. Mums būs dalīts balsojums par uh, trešo punktu. Balsis par. Būs against? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Balsis par. Pret. Vajadzēs pārbaudīt elektroniski. We open the votes. Sākam balsot. We close the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts. Ah, yeah. Ah. Atkārtosim balsojumu, un mums ir jāiekļauj arī ECR deputāta balsojums, kuram nav kārtas. Ja neiebilst, tad atkārtosim balsojumu. Otrā daļa 3A punktam. ECR e is voting again. ECR balso pret. Balso. Vēl trīs deputāti balso, divi vēl. Vairs balsu nav. Beidzam balsot. Un ECR vēl viena pals, tad 15 pret. Tas ir noraidīts. Ceturtais punkts. Pirmā daļa. Balsis pret. Par pret atturās pieņemts. Otrā daļa balsis par, pret, atturās, pieņemts. 4a punkts, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa balsis par, balsis par, pret, atturās, noraidīts. 33. grozījums. Balsis par. Par. Neredz vienu. Mēs balsojam par 33. grozījumu, par kuras tiks saņems lūgums balsot atsevišķi. Par, pret, atturās, noraidīts. Pārēsim pie 34. grozījuma par pret, atturās, noraidīts. 35. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 43. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss F. Lūdzu, ņemiet vērā, tas neatiecas uz 52. grozījumu, par kuru mēs balsosim atsevišķi. Būs dalīts balsojums par 9. punktu. Par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Trešā daļa par, pret pret, atturās, pieņemts. Kompromiss F par. No, excuse me, we go. Es atvainojos. Tātad kompromiss F par, pret, atturās, pieņemts. Amendment 50. 50. grozījums par pret, atturās, noraidīts. 52. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 52. grozījums. ECR balso pret, pieņemts. 16 par, 14 pret. Sorry, you vote in favor? Yes, that's not... Jūs balsojāt par, tas neko nemaina, 17 par, 14 pret. Ment, uh... 54. grozījums, kas par? Pret. Atturās, pieņemts. Check amendment. Pārbaudīsim elektroniski 54. grozījums. ECR balso par. Kudaš kungs balso pret. Two more to vote. Vēl diviem jānobalso. Slēdzam balsojumu. 16 pār, 16 pret, tas ir noraidīts. Kompromiss G on a split board. Kompromiss G, dalīts balsojums, pirmkārt par 12. punktu par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss G par, pret, atturās, pieņemts. 69. grozījums, kas par? Pret, atturās, noraidīts. Kompromiss H, dalīts balsojums, 14. punkts, pirmā daļa, par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 14. B punkts par, pret, atturās, pieņemts. Pirmā daļa 14. E punktā par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 15a punkts, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss I, dalīts balsojums, 20. punkts, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss I, par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss IA, par, pret, atturās, pieņemts. 89. grozījums par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 89. grozījums. One more to vote. We close the votes. Beidzam balsot. Ņemot 19 par, 11 pret. 89. grozījums pieņemts. Kompromiss IB par, pret, atturās, pieņemts. 92. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 93. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim 93. grozījumu elektroniski. Mr. Goebbels against and Mr. Goebbels kungs pret un par 14 par 19 pret noraidīts. Pāriesim pie 94. grozījuma par pret atturās pieņemts. Kompromiss IC par pārbaudīsim 94. grozījumu. 94. grozījums. Two more to vote, one more to vote. Beidzam balsot. 17 pār 13 pret. 94. grozījums pieņems. Kompromiss IC par pret atturās pieņemts. 104. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 105. grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski grozījums, 105. grozījums. So 18 in favor, 15. 18 par, 15 pret, pieņemts. 106. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss J. Yeah Sadalīts balsojums par 24. punktu, kas par pret pieņemās. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Kompromiss J pieņ, par pret atturās pieņemts. Par pret atturās noraidīts to Committee Trend uh, 31. Those in favor? Trend 31 par. Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromiss kā? Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss L. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Nodarbinātība 2 par pret atturās noraidīts. Ample 10 par pret de, atturās noraidīts. Pārbaudīsim Ample 10. One more to vote. We close the votes. Beidzam balsot. 16 par, 16 pret. Tas ir noraidīts. Ample 17 par pret atturās noraidīts. Kompromiss M par pret atturās pieņemts. Kompromiss A par pret atturās pieņemts. Kompromiss B par pret atturās pieņemts. Kompromiss C par pret atturās pieņemts. Kompromiss D par pret pret, atturās, pieņemts. Balsojam par grozīto tekstu elektroniskais balsojums. One more to vote. Vēl viena balss. We close the votes. Beidzam balsot. 32 pār, 1 pret, 1 atturās. Teksts pieņemts. Apsveicu referentu Sančesu Prezēdā kungu. Apsveicu jūs. So the... Ejam tālāk. Nākamais balsojums. Šaron Bolzas rezolūcijas priekšlikums makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā izmantotā rādītāja kopsvilkuma pabeigšana. Pirmais punkts par, pret, atturas, pieņemts.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 Tā, es atvainojos, ka priekšsēdētājs otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam elektronisku otro grozījumu. ECR e atturas, sociālisti arī pret. Tātad 16 par, 16 pret, 2 atturas, noraidīts. Tā balsojam par oriģinālo tekstu, kas par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais punkts par, pret, pieņemts. Piektais punkts par, pret 50. Trešais grozījums par pret atturas. Pārbaudam elektroniski trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot, divas balsis vēl pievienojam pret, tātad 16 pār 18 pret noraidīts. Balsojam par oriģinālu tekstu par pret, atturas, pārbaudām oriģinālā tekstu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot, vēl divi pār, 21 pār, 13 pret, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6B par pret atturas pieņemts. Astoties grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot 18 pār, 14 pret. Pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais punkts par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Apsvērums A par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums B par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums C par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums D par, pret, atturas pieņemts. Citāts viens par, pret, atturas pieņemts. Citāts divi Kā lūdzu? Balsot blokā par visiem citātiem? Labi, ja neviens neiebilst, kas balso par? Pret, atturas, visi pieņemti. Balsojam par tekstu ar grozījumiem kopumā, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vēl divas balsis pār, beidzam balsot. 23 par, neviens pret, 11 atturas. Apsveicam mūsu priekšsarētāju Šarun Bolzu. Ar to arī beidzam balsošanu. Pārējām tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Septītais punkts tas ir. Tā tad. tad ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļu jomā. Referente ir Anī Podimātas kundze. Tūlīt pat arī dod vārdu Podimātas kundzei. Liels paldies, priekšsarētāji, dārgie kolēģi! Šodien mēs apspriedīsim parlamenta ziņojumu projektu un komisijas pārskatīto priekšlikumu ieviest finanšu darījumu nodokli 11 dalību valstīs pastiprinātas sadarbības procedūrā. Sākšu ar to, ka pateikšu paldies visiem ēnu referentiem un viņu darbiniekiem par ļoti auglīgo sadarbību līdz šim. Paskaroties šeit zālē, Um, deputātiem, kas piedalās šajās debatēs. Es pat domāju, ka nav nepieciešams no jauna sākt debates, jo es uzskatu, ka galvenie elementi attiecībā uz finanšu nodokļu ieviešanu jau ir ticis apspriest. Parlaments jau ir paudzis savu nostāju vairākos gadījumos Ievadam es vēlētos atgādināt, ka 11 dalību valstis ar vēstuli, kur tā adresēja Eiropas komisijai, prasīja, lai pārskatītais priekšlikums ir pēc iespējas tuvāks oriģinālajam. Tātad ar plašu darbības jomu. Otrakārt, tika uzsvērta arī nepieciešamību īstenot visus e, pasākumus, lai izvairītos no pārcelšanās. Ņemot vērā šos mērķus, mēs ar referentu atbalstam šos mērķus un ar savu ziņojumu centīsimies šos mērķus arī sasniegt. Es vēlētos īpaši uzsvērt un atzinīgi novērtēt būtisku elementu pārskatītajā komisijas priekšlikumā, respektīvi to, ka šis priekšlikums, kas ir viens no svarīgākajiem, un ir ieviest lieta, kas ir ļoti svarīga, tā tad ir šis emitēšanas princips, ir iespējams, kā jūs atceraties, ievies nodokli finanšu darījumiem par finanšu instrumentiem, un to var veikt iestāde dalībvalsts teritorijā. Tātad tas ir svarīgs solis pretī robustam nodoklim un lai izvairītos no pārcelšanās. Otrs būtisks elements Es domāju, ka mums ir jāatcerās, ka priekšlikums par finanšu darījumu nodokli ir pirmais mēģinājums īstenot eh, pastiprināt sadarbību nodokļu jomā, kas ir solis tālāk debatēs par dziļāku integrāciju nodokļu jautājumos, kā mēs zinām, tas šobrīd ir ļoti aktuāls, kā daļa no debatēm par eh, nākotnē Eiropas monetārajā savienībā. Un šajā otrajā ziņojumā, manuprāt, vajadzētu stiprināt finanšu darījumu nodokļu ietvaru, stiprināšanas mehānisms ieviest, lai novērstu pārcelšanos, izvairīšos no nodokļu nomaksas un nodrošinātu saskaņot un efektīvu īstenošanu 11 dalību valstīs, kuras ir izvēlējušās ieviešo nodokli pirmajā posmā attiecībā uz galvenajiem ieteikumiem. Komisija savā pārskatītajā priekšlikumā nav ieviesusi īpašumu principu, kas bija daļa no mūsu iepriekšējā ziņojuma. Tas ir princips, kā jūs zinat, kas balstās uz Lielbritānijā esošo valsts nodevs parauga. Un skaidrs, ka nav iespējams e, legāli iekasēt e, šādu nodevu, ja nav atbilstošie e, tiesību akti. Komisija uzsver, ka to nevar iekļaut tiesību aktā, jo ne visās dalību valstīs ir nepieciešamie priekšnosacījumi šī principa īstenošanai. Tomēr tās dalību valstis, kas tiešām vēlas kopīgi piemērot šo finanšu darījumu nodokli, Es uzskatu, ka viņām ir iespējams īstenot nepieciešamos pasākums, lai sistēma darbotos. Īpašumu principu nevajadzētu uzskatīt kā slogu, bet gan kā būtisku elementu, lai padarītu pēc iespējas dārgāku izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Viens jautājums, ko mēs esam pamanījuši, ir saistīts ar šīs emitēšanas principu piemērošanas. Komisijas priekšlikums šai jomā tiek atzinīgi vērtēts attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem. Tik tiešām tas ir ļoti svarīgi un, un nozīmēs, ka nodoklim būs lielāka veiksme, varētu teikt attiecināt to uz finanšu produktiem visos finanšu tirgos, bet tas var radīt arī iniciatīvas e, pār, pāriet no šiem tirgiem uz citiem un tādējādi traucēt arī atvasināto instrumentu tirgiem, to funkcionēšanā. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai uh, piemērotu šo visu instrumentu tikpat efektīvi arī atvasināto instrumentu tirgu. Kas attiec uz rezidents principu, tad arī tur ir nepieciešams zināms skaidrojums. Piemēram, mums vajadzētu pēc iespējas skaidrāk direktīvas darbības jomā ietvert Eiropas Savienības filiālas, uh, organizāciju filiālas vai pārstāvniecības trešajās valstīs. Pievērsīšos svarīgākajiem jautājumam, kā nodrošināt maksimālu harmonizēšanu un efektīvu iekasēšanas mehānismu darbību. Es jau esmu iepriekš uzsvērus, ka tas ir ļoti svarīgi un noteicoši, lai nodokļu darbība būtu sekmīga. Pirmkārt jau ir pilnmēr, pilnā mērā jāīsteno pašreizējā Eiropas Savienības likumdošana, lai iekasētu nodokļus arī tajās valstīs, kas nepiedalās šajā eh, sistēmā. Es atgādināšu, ka nodokļu jautājumā balstoties uz direktīvu 2011-16 eh, valstīm ir jāsniedz administratīvā palīdzība jautājumos, kas saistīti ar nodokļiem, nodevām un citiem pasākumiem, kā to nosaka 2010. gada 24. direktīva. Eiropas komisija vai tā vajadzētu uzsākt sarunas ar trešajām valstīm, lai veicinātu šī nodokļa iekasēšanu. Komisijai arī vajadzētu pārskatīt definīciju par nesadarbojušām personām un attiecīgi mainīt arī definīciju par nodokļu krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mums būtu jāizveido arī eh, finanšu darījumu nodokļu komiteju, kur būtu ESMA, komisijas un dalību valstu pārstāvi, kas regulāri tiktos un apspriestu, kā labāk eh, īstenot eh, spēkā esošos tiesību aktus, kā arī pasākums, kas ir izveidots sadarbībai nodokļu jautājumos ka, zem OECD vai Eiropas padomas paspārnes. Mēs esam plānojuši ierosināt deleģēto akti par atskaišu sagatavošanu, un īstenošanas akti par vienotiem iekasēšanas mehānismiem kļūst par obligātiem. Līdz ar to, darbie kolēģi, šie ir būtiskākie elementi mūsu ziņojumā, un labprāt uzklausīšu, kāds ir jūsu piezīmes, kādi komentāri jums ir, un labprāt sadarbošos pēc iespējas ciešāk, tīpaši ar ēnu referentiem, šajā ļoti svarīgajā dosijē. Atgādināšu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 23. aprīlis. Tas arī viss, ko vēlējos sacīt. Paldies par uzmanību. Paldies Padimants kundzei. Paldies, ka pal palīdzējāt atgādinot termiņus. Došu vārdu arī ēnu referentiem sākšu ar eh, Otmāru Karašu. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi. Vispirms jau paldies eh, referentes kundzei. Mēs jau esam labi saspēlējušies kā komanda daudzos citos jautājumos. Un pašreizējais ziņojums, kurš mutiski tika eh, prezentēts un arī rakstiski laba, rada labu pamatu tālākām sarunām Eiropas parlamentā. Es vēlētos šeit izcelt četrus punktus. Pirmkārt, vēlreiz vajadzētu pietiekami skaidri atgādināt, ka 11 dalību valstu pastiprināta sadarbība, ciešāka sadarbība ir tikai viens no risinājumiem. Nu, tas ir, diemžēl, situācijā, kad mums nebūs globālā mēroga šī nodokļa, kas joprojām paliek kā viens no mērķiem. Uh, Un ceram, ka līdz 2020. gadam mēs nonāksim līdz šim nodoklim. Ziņojums tomēr eh, iet pareizajā virzienā. Zināmās vietās tomēr formulējumu vajadzētu pastiprināt, un es arī iesniegšu savus grozījumus. Otrs. Finanšu nodokļu, finanšu darījumu nodokļu ideja daudziem cilvēkiem nav tikai Uh, naudas iekasēšanas mehānisms, bet tīri idejiski nepieciešama lieta. Šobrīd daudz to uztver vienkārši kā naudas iekasēšanas instrumentu. Pazūd šis politiskais efekts. Līdz ar to es iestājos atkārtot par to, kā ārpus biržu darījumiem būtu jāpla, jātiek apliktiem ar augstākiem nodokļiem. Ziņojumā paredzēts, ka dalību valstis drīkst būt stingrākas. Mums vajadzētu regulējumā skaidri noteikt, ka ārpus biržas darījumiem jāpiemēro augstāk nodokļu likme un nevis pēc izvēles, bet gan tādēļ, ka tas ir obligāti. Trešais. Ieņēmumi no finanšu nodokļa, finanšu darījuma nodokļa vajadzētu ienākt Eiropas Savienības budžetā tiešā veidā. Tad, ja mēs vēlamies šādu pievienoto vērtību, tad es esmu pret to, ka šie ienākumi mm, reducētu atbilstošo uh, dalību valstu iemaksas eh, Eiropas Savienības budžetā, tā mēs eh, nonāksim pie arī nulles iemaksām. Es zinu, cik grūta situācija ir tad, ja tikai 11 dalību valsts to īsteno, bet mums jābūt arī pilnīgi skaidri, ka ja tie ir um, paši līdzekļi, tiem ir jānonāk Eiropas Savienības budžetā, nevis dalību valsts budžetos. Un reakcijas šeit ir atšķirīgas kur līgumā paredzēt 1,24% eh, salīdzinot ar pašreizējo 1%. Nākamais. Darbības jomai ir jābūt pietiekam plašai, bet ir jāpadomā arī par atsevišķiem izņēmumiem. Piemēram, eh, zināmām, zināmiem darījumiem grupas ietvaros. CRD 4 ietvaros mēs runājam par banku likviditāti, balsojām par to, ka, lai stiprinātu likviditāti, Bāzela 3 un CDR 4 piemērošana attiecībā uz mērķi palināt likviditāti. Un tagad ar šo nodokli mums vajadzētu kaut kā sasaistīt šīs lietas ar spēkā esošo likumdošanu šajā jomā. Līdz ar to es vēlētos vēlreiz vērst uzmanību uz to, ka darījumiem grupas ietvaros vajadzētu būt kā izņēmumam. Kur valstīs kā Itālijā un Francijā jau šāda situācija pastāv. Īpaši es vēlētos izteikties par labu vienotam nodoklim. No daudzām dalību valstīm dzirdu pozitīvas atsauksmes, uh, valstis priecājās, ka būs atvērts šis nodoklis, respektīvi katra valsts gribēs un varēs noteikt, cik lielu grib šo nodokli. Es uzskatu, ka tas nevar būt e, tā, ka katra dalība valsts liek kaut ko par vi pa virsu vēl vienot noteiktajam Eiropā līmenim. Tā tas būs vēl skarbāk nekā tas pašreizēji plānot. Nu, tāds ir mans piezīmes. Es arī iesniegšu piecas grozījumu priekšlikums. Un vēlreiz paldies Annijai Padimātai par viņas ziņojumu. Paldies, Otmār. Tad ir Mosas kungam došu vārdu Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsarētāji! Sākšu ar to, ka apsveikšu referenti par lielisku paveikto darbu. Te nu mēs esam debatēs par finanšu darījumu nodokli, kur pavadījām jau pietiekam daudz laika, un šis manai grupai nav viegls jautājums, jo liberāļi nav vienot savos e, viedokļos, mums ir atšķirīgi viedokļi. Es personīgi atbalstu šo ideju, ka mums ir jāciena atsevišķu dalību valstu viedokli, kuras ir izlēmušas ievies šo nodokli. Tā ir liberāla nostāja, tātad ir atsevišķi dalībvalsts, kopsumā 11, kas vēl šo nodokli ieviest, un tas mums ir jāciena. Bet es atbalstītu šo nodokli pilnībā, ja mēs rūpīgi paskatītos uz detaļām, kā es vēlāk arī komentēšu. Pirmkārt, Es atbalstu to, ka ienākumi no šī nodokļa ieņēmumi palīdzētu sākt eh, Eiropas Savienības budžetā pašu, ieņēm, pašu līdzekļu sadaļu. Nav normāla situācija tā, kā tagad ir, un, un, un parlamentam nav tiesības iekasēt li, naudas līdzekļus, un katrā ziņā mēs uzlabosim savu atbildību, ja mēs va, varēsim veidot pašu līdzekļus. Un, ja šie līdzekļiem nonākot tiešā veidā Eiropas Savienības budžetā, tas tiks arī īstenots. Var tad atbalstīt Otmāra Karaskungu sacīto. Šiem papildus līdzekļiem, kas papildinās Eiropas Savienības budžetu, tiem nevajadzētu samazināt eh, dalību valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Tas ir mans personīgais viedoklis. Es gribētu, eh, lai eh, ar šiem iekasētiem līdzekļiem palielinātos Eiropas Savienības budžets, nevis samazinātos dalību valstu iemaksas. Tāda ir man personīgā nostāja, tā nav mans politiskās grupas kopējā nostāja šajā jautājumā. Bet man arī atsevišķi sarkanās līnijas, jo liberāļiem, kad mēs redzam lielāku intervenciju, lielāku iejaukšanos, mums ir arī jānovelk šis sarkanās līnijas, jāatgādina, ka tas var radīt traucējums tirgus darbībā. Man personīgā sarkanā līnija, un es domāju, ka arī grupa man atbalstīs, ir tā, ka mums vajadzētu izvairīties no negatīvas ietekmes uz pensiju fondiem, un publiskajiem tirgiem. Tirgi ļoti atšķirīgi, un es e, atbalstītu asimetrisku pieeju. Personīgi es negribētos redzēt to, lai publiskie parādzījumi tirgi pēc šī nodokļa ieviešanas samazinātu likviditāti jo tad, mm, tas ir ļoti svarīgi finanšu tirgiem kopumā, Mums to vajadzētu skaidri arī izcelt. Piekrītu referentei sastajā grozījumā, kur referente saka, ka mēs prasam lielāku dinamiskumu šiem nodoklim. Zinām, ka finanšu sektors ir spējīgs lieliskā veidā veikt inovācijas, tur es piekrītu. Bet man ir zināms bažas par septīto grozījumu, kur ir teikts, ka dažas dalību valstīm ir tiesības piemērot arī augstāku likumu. Manuprāt, tā nav laba ideja. Es eh, piekrastu drīzāk Otmar Karas eh, sacītajam, ka labāk būtu eh, ieviest vienotu likmi visās dalību valstīs. To es personīgi atbalstītu vairāk. Vēlos atgādināt, ka ienākuma nodoklis sākās savulaikā 1% nodoklis. Un tad tik teikt, nebaidieties, mēs apliksim eh, šo peļņu, tas būs, tas būs tikai 1%. Un tagad mēs redzam ka dažās dalību valstīs tas ir 40, 50, pat 60 procenti. Līdz ar to man personīgi ir bažas. Es, es redzam, ka uh, sakam šeit tekstā, ka jā, dalību valstis var pašas palielināt šo nodokli. Nu, līdz ar to man ir zināms bažas par šo septīto grozījumu. Un visbeidzot, ir vairākas ļoti tehniskas detaļas, piemēram, 16. grozījums par juridisko tiesību pārnesi. Un tur būs nepieciešams skaidrojums manā cimedzot, bet katrā ziņā um, apsveicu referentei ar lietas paveiktu darbu un paldies. Ramon, eh, on behalf of. Paldies, Ramon. Zaļo partijas vārdā došu vārdu ēnu referentam Besetkungam. Oui, merci, monsieur le. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, piedaru tādai politiskai saimē, kura jau 20, 25 gadus, nepateikšu precīzi, iestājās un cīnās par šāda veida nodokļa ieviešanu pasaules finanšu līmenī. Līdz ar to es ar eh, vislielāko gandarījumu, mēs ar vislielāko gandarījumu eh, atbalstam šo pirmo soli, kas eh, iet pretī šādu lēmumu pieņemšanai, un vēl bez eh, šādām deklarācijām un eh, runām. Mūsu skatījumā ir acīm redzams, ka parlamentam ir jāsniedz sava ārkārtīgi pozitīva atbilde komisijas priekšlikumam un eh, referentes grozījumiem. Jābūt pozitīvai, pat vairāk entuziastiskai atbildēji reakcijai attiecībā uz šo nodokli, jo tā politiskā nozīmība krīzes kontekstā, kas ir drūms, ko mēs novērojam Eiropas Savienībā. Un tas ir ļoti nozīmīgi, tas būtu atšķirīgs signāls, kuru mēs nosūtītu Eiropas sabiedriskai domai, kas ir arvien skeptiskāka, tad mēs parādītu, ka Eiropa inovē, rīkojas, rod risinājumus, uh, papildu ienākumu gūšanai, tā vietā, lai uh, tikai atkārtotu runas par taupības pasākumiem, par taupību, kas ir arvien sārežģītāka un mm, ka Eiropa sev atroda līdzekļus, lai rīkotos tā vietā, lai paciestu situāciju. Uh, Un ar šo nodokli Eiropa parāda, ka tā var virzīties uz priekšu, ka tai nav nepieciešams eh, sistemātiski mm, panākt vienprātību nodokļu jomā un finanšu nor, eh, darījumu nodoklis parāda, ka tas ir iespējams. Protams, vēl joprojām ir mm, ko darīt mm, pasaules finanšu jomā ir šie paslēptie dārgumi, kuri varētu būt lietderīgi izmantojami nepieciešamo investīciju veikšanā ekonomikas pārējā un ekoloģijas jomā, un tas ir iespējams ar izmantojot šo ceļu, un tas ir pirmais tāds spēcīgais uh, solis, meklējot pašu līdzekļus eh, Eiropas budžetā, un te ir cita loģika, kas varētu parādīties eh, ne tikai dalībvalstu iemaksas, protams, ar nosacījumu, kā mans kolēģis no ETP minēja, ka šis nodoklis eh, papildina valstu iemaksas un uh, lai mēs nenonākam pie nulles iemaksām. Mēs esam pilnīgi saskaņā ar Podimatas kundzes ziņojumu, un mēs atbalstām grozījumus, jo īpaši visus tos, kas veicina labāku nodokļa iekasīšanu, jo īpaši tos, kas rosina to, lai šā, šis nodoklis pēc iespējas vairāk aptvērtu visus instrumentus un mm, finanšu produktus. Tajā pašā laikā mums ir pastāvīgas bāžas mūsu diskusijās par grozījumiem saistībā ar to, ka šis nodoklis, vai drīzāk šī nodokļa izmantošana, ir visustic. Tā, lai tas paliktu uzticīgs savam sākotnējam mērķim, proti palīdzēt dienvidu valstīm attīstīties ilgt, ilgtermiņā un palīdzēt uh, tām aizsargāties pret ekoloģiskās krīzes sakām un palīdzēt arī aizsargāt eh, pasaules eh, vērtības, eh, mežus, ūdeņus un zemes. Paldies! Vis, e... Paldies, paldies, Veseta kungs! Tagad Rusē kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Man ļoti žēl, es dzirdēju jau dzirdētus vārdus par šo nodokli. Ir eh, sāpnis un ir skarbā mm, realitāte. Un sāpnis, eh, nu es tam pilnīgi atbalstu, kolēģis tikko to um, izklāstīja, tas bija ļoti skaisti, brīnišķīgi, ko mēs dzirdējām, ļoti interesanti un ļoti rosinoši. Bet, kad mēs palūkojamies nedaudz rūpīgāk šodien, uh, veidu, kā mēs paredzam ieviest šo nodokli, kā tas tieši tiks ieviests, tad mēs redzam, ka ir daudz pārsteigumu. Līdztekus vispārējiem principam zēma likme, visas, eh, visu nodokļu aplīšanu mēs eh, gūstam ienākumus un ir vienlīdzības princips, kas tiek ievērots. Es tam piekrītu un es atbalstīju Anni Podīmātas kundzes eh, referentus bez kādām grūtībām vai atturības, bet mm, te nu es tagad sīkāk un precīzāk skatos, kā praksē tas reāli notiek. Un, uh, Ir uh, ne, nevalstiskā organizācija Finance Watch, Un, uh, kad mēs rūpīgāk ielūkojamies, tad veids, kā mm, tiek runāts par piemērošanu, nonāk pie tā, ka atsevišķas finanšu ies, iestādes maksā šo nodevu, bet ne klients to dara, kā tas sākotnēji tiek paredzēts, un ka šis nodoklis var aptvert visus bankas ienākumus. Un man ir konkrēti piemēri manā rīcībā. Tāpēc es domāju, ka šajā jautājumā vēl bez principiem, kurus atbalstu, un vēl bez mērķiem, kurus es atbalstu, uh, Parā, te jābūt arī vēlmei ielūkoties ciešāk, jo skaitļi, kas izriet no aprēķiniem, mm, tos veids cilvēki, kas ļoti labi zina, par ko ir runā. Un uh, ienākš, ienākumi būs krietni lielāki nekā komisija pārēdz, nu, citi saka, ka tas ir ļoti labi, uh, bet, nu, tas nemaz nenonāks Eiropas Savienības rokās, un te būtu pārcelšanās risks un arī uh, iestāžu apdraudējums, finanšu iestāžu apdraudējums, kas vēlas tikai strādāt un darboties. Un, eh, protams, es vēlreiz atkārtošu, ka es atbalstu principus, bet eh, mums vajadzētu komisiju rosināt ciešāk ielūkoties par to, ko atsevišķas normas varētu nozīmēt, kādas būtu, kāda būtu ietekme, tas varētu būt sāpīgi un kāda būtu ietekme ekonomikas un finanšu ienākumu jomā, jo, ja mēs uh, Eh, pazaudējam šo mm, finanšu bāzi, tad nodoklis pastāvēs, bet mm, no tā nebūs eh, liels jēgas, un eh, risks ir tāds, ka šodien dažās jomās, dažos konkrētos gadījumos mēs pazaudēsim pamatus, kas mm, kas tiek izmantoti, un es vēlreiz atkārtošu, es at, at, atbalstu. Nu, principā mēs zinām, ka vēlns slēpjas detaļās, un šajā ziņā ir jānogalina šis vēlns, ja mēs vēlamies nonākt paradīzē. Lielas paldies, Rosasa kungs. Gigola kungs. Um, well, first of all, I... Pirmkārt, es vēlētos teikt, ka es piekrītu tam, ka nu, tagad viss, viss jautājums grozās ap detaļām, un detaļas ir. Uh, noteiks to, vai šis nodoklis būs veiksmes stāsts, vai arī kā citi nodokļi, tas gluži vienkārši nonāks sarakstā uh, ar lietām, ar tā, kur bija labi domāti mēģinājumi. Nu, un ir svarīgi, jo, ja mēs rīkosimies nepareizi, tad šī ideja gluži vienkārši nomirs. Uh, mēs bijām, galvenā doma bija par tādu globālu uh, nodokli, lai varētu eh, cīnīties pret spekulācijām globālā līmenī. Un tagad, ja tikai ierobežot skaits dalību valstu ievieš šo nodokli, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs to ieviešam pareizi. Tādēļ ir svarīgi uzturēt bāzi plašu, lai izvairītos no jebkādām eh, izvairīšanās formām. Tieši tāpēc mēs esam pareizajā, dodamies pareizajā virzienā, un parlaments rīkojas pareizi, papildinot komisijas uh, priekšlikumus par pretizvairīšanās pasākumiem, un šie pasākumi ir ārkārtīgi būtiski. Ja, me, ja mēs tos neieviesīsim un nonāksim pie Zviedrijas pieredzes, tad mēs gluži vienkārši eh, nogalināsim nodokli, ka tas tiks ieviests, un tā būtu milzīga kļūda, jo gala beigās mēs vēlamies globālu nodokli, un šādu nodokli mēs panāksim tikai tad, ja tam pievienosies vairāk valstu. Valsts pievienosies tikai tad, ja pieredze būs veiksmīga, un ja daļa no naudas tiks izmantota uh, lietām, par kurām var tik panākt vienošanās starp to, uh, globālā līmenī. Tieši tādēļ Eiropas Savienībā ir svarīgi, lai tā būtu spējīga vest sarunas ar citām valstīm pasaulē par līdzīgu nodokļu ieviešanu. Kā mēs zinām, tad finanšu uh, Eh, no, eh, nozara ir inovatīva, lai gan nevienmēr var zināt, vai šīs inovācijas ir visu cilvēku interesēs, bet, nu, nozara katrā ziņā ir inovatīva, tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šis priekšlikums ieviestu pastāvīgu komiteju, kas uzraudzīs, kas notiek ar nodoklu, un to arī teica Žans Pols. Protams, viens no iemesliem šī nodokļa ieviešanai ir samazināt nodokļu bāzi. Tad ir pretrunīgi teikt, ka uh, ka mēs uzliekam nodokli finanšu darījumiem, un tad mēs sūdzamies, ka nodokļu bāze samazinās. Nē, viens no, viena no pamadomām ir samazināt šo nodokļu bāzi, bet vēl jā, jānorāda, ka šis, šis pats darījums, kas ir samazināts Eiropā, ka tas parādīsies citviet, un to, no tā mums vajadzētu izvairīties, lai mēs izvairītos no īstermiņa risinājumiem. Tas ir tas, ko mēs vēlamies, bet mums ir jābūt ārkārtīgi stingriem savā nostājā pret izvairīšanos no nodokļiem. Un neviens jau nevar zināt, kā tirgi reaģēs. Nu, tieši tādēļ ir svarīgi, lai šis priekšlikums, ku, par kuru pašlaik notiek uh, saruna šajā sarežģītajā uh, procedūrā, ir svarīgi, lai tas saglabājas kā atvērta sistēma. Proti, brīdī, kad tas tiks ieviests, lai tas nekavējoties tiktu pielāgots visām finanšu inovācijām, kuras radīsies. Un tieši tādēļ uh, es, vā, es vēlētos, lai tiktu ieviest arī zināmi izņēmumi, kuri jau ir tikuši apspriesti arī iepriekš parlamentā, piemēram, pensiju fondi. Uh, gala beigās jūs gluži vienkārši samazināsiet uh, Eh, nodokļa efektivitāti. Es domāju, ka tam, tam vajadzētu būt ar, lik, ar zemu likmi, lai to varētu piemērot plaši, lai būtu ļoti ierobežots izņēmumu skaits, kā jau to tagad ir paredzējusi arī komisija. Un šādā garā mums vajadzētu arī turpināt darbu, vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, lai mēs uh, padarītu uh, lietas iespējams tā, lai valstis, kas ievies šo nodokli, lai tās varētu pielāgoties jaunām izvairīšanās formām, lai varētu pielāgoties finanšu inovācijām. Paldies, Gigalkungs. Ja neviens cits nav uh, las izteikties, tad došu vārdu komisijas pārstāvim Pērkmanu kungam. Okay, thank you, chairman. Paldies priekšsēdētāji, paldies Podimatas kundzei ka, tā, ka viņiem iepazīstināja mūs ar šo ziņojumu, komisija to atzinīgi vērtēja, jo mēs to uh, varam atbalstīt. Uh, Tītas arī atbilst komisijas nostājai par šo finanšu darījumu nodokli. Uh, dažos gadījumos šis ziņojums dodas vēl tālāk par komisijas piedāvāto nolūki stiprināt pretizvairīšanās normas, bet ziņojums arī vēlas plašāku, tā, dziļāku detalizāciju, uh, un tālāku harmonizāciju, un tajā ir iekļautas arī, tā jau teikt, tā ir iekļauti politiski paziņojumi, kas dodas tālāk par komisijas izpratni par to, kas būtu jāiekļauj šādā juridiskā tekstā. Ja runājam par maksimālu harmonizāciju, tad zināt, ka komisija vienmēr ir uh, netiešo nodokļu jomā ir sekojusi pieejai, ka ir jāievieš pēc iespējas lielāka harmonizācija, lai veicinātu vienotā tirgus darbību un netiešo nodokļu jomā. Mēs parasti iesakām minimālās likmes un atstājam to dalību valstu ziņā. Tad, uh, novirzīties, virz, uh, eh, tad, ieviest augstākas likmes, bet tas arī attiecas uz uh, tādām ļoti mobilām nodokļu bāzēm. Un, un tad šis minimālais min minimālā likme būtu tā likme, kura tiktu ieviesta un piemērota visās valstīs. Mēs arī ļoti atbalstām šo pretizvairīšanās normu iekļaušanu priekšlikumā, tomēr mums vienmēr jāmēģina rast labu līdzsvaru starp uh, to, lai stiprinātu pret izvairīšanās pasākums un uh, starptautisko nodokļu likumu uh, ievērošanu. Mēs domājam, ka varētu rasties zināmas problēmas uh, ziņojumā, jo, ja mēs izvēlēsimies parlamentu ierosināto pieeju, tad uh, um, šis aptērums varētu būt pārāk plašs, jo komisija uh, jau ir teikusi, ka uh, Uh, te varētu rasties problēmas ar to ārpus teritoriju raksturu. Mēs vienmēr pārbaudām, cik tāla ir saikne starp e ekonomisko transakciju, ekonom, tātad finanšu pārvedumu, ekonomisko būtību un, un dalību valstīm. Bet mēs baidamies, ka ar šo ziņojumu mēs uh, varētu toties par tālu un ka varētu nebūt pietiekamas saiknes starp uh, finanšu darījuma būtību un dalību valsti. Uh, komisija arī uzskata, ka mums ir nepieciešama uh, liels, liela harmonizācijas pakāpe izmaksu efektivitātei, ja mēs runājam par šādu mobilu taks, nodokļu bāzi, par ziņošanas un uzraudzības prasībām. Uh, kas būtu jāīsteno uz visās dalībvalstīs, kad šiem not, tam vajadzētu notikt līdzīgi visās dalībvalstīs, bet jautājums par to, vai mēs to ierosinām jau šajā uh, priekšlikumā, vai tad to var arī dalībvalstu ziņā, lai viņas var uh, vienoties par kādu, varbūt citu pieeju, bet ir skaidrs, ka uh, komisija uh, nestāsies ceļā, ja dalībvalstis vēlēsies tālāku harmonizāciju, jo tas varētu būt nepieciešams uh, izmaksām, bet arī gadījumos, kad dalībvalsts vēlēsies runāt ar trešajām valstīm, un tādos gadījumos būtu labi, ja dalībvalsts kā grupa runātu par šīm jā, infrastruktūrām. Tas man novad pie mana pēdējā punkta uh, par kādiem uh, Eh, izņēmumiem, atkāpēm vai īpašu attieksmi konkrētos jautājumos. Jums visiem vajadzētu apzināties, ka jo vairāk izņēmumus mēs nosakām, jo sarežģītāk būs eh, tātad izdevīgi iekasēt šo nodokli. Un, lai gan es varu pievienoties dažiem no argumentiem, eh, kurus pauda deputāti, kura lūdza izņēmumus, bet mums vienmēr vajadzētu arī padomāt par šo uh, kumulatīvo uh, privilēģiju uh, aspektu. Izmantošu pensiju fondu piemēru. Mums vajadzētu apzināties, ka investīcijas pensiju fondos, iemaksas šajos fondos, pret tiem jau ir vērsta preferenciāla attieksme salīdzinājumā ar citiem. Um, ja, ietaupījumu veidiem. Un ja mēs te arī šajā gadījumā ieviestu papildu stimulu, varbūt tas būtu par daudz. Mums vienmēr vajadzētu uzdot sev jautājumu, mums nevajadzētu uzdot jautājumu, vai iekasēt, uzlikt nodokli vai nē. Mums vajadzētu jautāt, kā lai mēs padaram šo nodokli tādu, lai tas negatīvi neietekmētu tirgus darbību. Tā es atsaucos uh, uz uh, valsts parādu pārvaldību, un šeit nav jautājums par to, tad jautājums par to, vai uzlikt nodokli par valsts, bet jautājums par to, kā uzlikt nodokli šiem tirgiem tādā veidā, lai viņi varētu vēl funkcionēt, lai viņi būtu, tie būtu likvīdi sekundārie tirgi. Un nobeigumā, šķiet, ka jau Gigolda kungs to minēja, dalību valstīm vajadzēs pierādīt, ka nodoklis darbojas. Un tas, kas mums pirmkārt ir jāizveido pareizs dizains, un pēc tam ir jānodrošina īstenošana un nodokļa iekasēšana. Un es uh, domāju, ka šai 11 valstu grupā vajadzētu būt izējas punktam. Un tas sekos tradicionālajiem Eiropas integrācijas ceļam. Mēs sākām 50. gados ar sešām dalību valstīm, un toreiz notika tikai sadarbība ogļu un tērauda tirgu jomā, un tagad ir, mums ir 27, drīz jau arī 28 dalību valsts. Un mēs līdzīgu situāciju ceram panākt arī finanšu darījumu nodokļa jomā. Tiklīdz tas tiks īstenots, tiklīdz 11 dalību valstis parādīs, ka tās ir spējušas gūt papildu ienākumus bez negatīvas ietekmes uz tirgu uh, darbību. Ceram, ka arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts un no arī citas valsts ārpus Eiropas Savienības izvēlēsies ieviest šādu nodokli. Lielas paldies! Paldies, Bermana kungs! Visbeidzot došu vārdu Podimātas kundzei referentai. Paldies, Ramon! Sākšu ar pēdējo lietu, ko pieminēja Bērman kungs, bet arī uh, vēl iepriekšējie runātāji un ēnu referenti, nav nekādu šaubu, ka viens no uh, stratēģiskajiem mēļi, mērķiem ar šo pastiprināto sadarbību uh, finanšu darījumu nodokļa uh, ieviešanā 11 dalību valstīs pirmajā posmā, tas nozīmē, ka mēs vēlamies parādīt to, ka šis nodoklis ir ieviešams, ka tas ir efektīvs. Uh, mēs vēlamies iedrošināt arī citas dalību valstis pievienoties šai grupai. Un lai mēs varētu atdzīvināt savu kampaņu un mūsu uh, uh saistības Eiropas parlamentā, virzieties pretim globālam finanšu darījumu nodoklim, jo, kā jau mēs norādām arī ziņojuma projektā un arī grozījumos, tad finanšu darījuma nodoklis varēs pilnībā realizēt savu potenciālu tikai tad, kad tas tiks ieviests globālā līmenī. Tas ir pilnīgi skaidrs. Šādu, šāda ir diezgan, tā ir pavisam populāra nostāja parlamentā. Un ja jūs vēlaties, lai mēs tālāk stiprinātu šo apņemšanos, tad arī esmu pilnībi, pilnībā pozitīvi noskaņot pret to. Vēl kāda lieta, kur ir plaša vienprātība, vismaz ēnu referentu uh, vidū, es ceru, ka uh, tā būs arī plaša atbalsta politiskajās grupās, tas ir jautājums par resursu pārvaldību un jo īpaši saikni starp Eiropas Savienības pašas resursiem un jūsu ierosinājumu tālāk stiprināt uh, šīs atsaucas un otrakārt ir jānodrošina, lai uh, finanšu darījuma nodokļa resursi, kā Eiropas Savienības uh, pašas resursi neaizstātu daļu no uh, dalību valstu iemaksām. Šim nodoklim vajadzētu uh, tikai papildināt Eiropas Savienības budžetu. Tas ir mans personiskais mērķis un viedoklis to uzskata arī mana grupa, un es ceru, es gribētu, lai parlamentā būtu vienprātība un lai būtu vienprātība starp lielākajām politiskajām grupām, bet šeit man ir vēlreiz jāatkārto tas, ko norādīja arī Bergmana kungs. Šis aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, bet uh, kā politisks aspekts, bet nedrīkst uh, negatīvi ietekmēt uh, direktīvu. Vēlētos vēlreiz to uzsvērt, ka atsauces, ko iekļaujam apsvērumos, tās ir ārkārtīgi svarīgas. Ja mēs runājam par konkrētākiem, specifiskākiem komentāriem, kas tika izteikti, mana nostāja pret uh, jebkādiem izņēmumiem, principā ir negatīva, un es paskaidrošu, kādēļ. Es domāju, ka jo vairāk mēs, uh, ja, ja mēs ieviešam vairāk šādus izņēmumus, tas nozīmēs mazāku efektivitāti nodokļa īstenošanā, un tad mēs uh, tikai uh, veicinām izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Es nevēlos būt dogmatiska, bet principā es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no šī izņēmumu jautājuma. Mums ir jābūt arī konsekventiem uh, ar to, ko 11 dalību valstis mums principā ir lūguši savā vēstulē komisijai, Tas ir respektēt sākotnējo priekšlikumu, kas ir eh, saglabāt visplašāko uh, tādu plašu nodokļu īstenošanas uh, tvērumu. Šis jautājums, kas tika pacelts par uh, pensiju fondiem, par to esam runājuši arī iepriekš, arī iepriekšējā ziņojumā, ir ļoti labi saprotams, ka uh, daudziem no mums šis jautājums rada bāžas, vēlos tikai jums vēlreiz atgādināt, ka šī principiālā nostāja, kur domāju, mēs piekrītam, ir tāda, ka šiem fondiem ir jāizmanto diezgan konservatīvas investīciju stratēģijas. Un es domāju, ka jūs varēsiet man piekrist, ka pensiju fondi uh, nu, nav paredzēts, ka tie spekulēs vai ka viņu darījumiem būs augsts izmaksas, un tieši tādēļ šī stratēģija uh, pilnībā atbilst pensiju fondu galvenajam mērķim. Neaizmirsīsim, tas mērķis ir uh, izmaksāt uh, pensiju pēc 20-30 uh, gadiem, kad ir uh, veikts uzkrājums. Ja runājam par sekundārajiem parādzījumi tirgiem, to minēja arī uh, Ramons, gan iepriekšējā sanāksmē, gan šodien. Vēlējos tikai atgādināt, ka uh, ir aprēķini, ka uh, finanšu darījuma nodoklis, nodokļa ietekme uz uh, šiem tirgiem bū, būs 11,6%. Un, uh, komisijas priekšlikums jau nepieļauj uh, tādus uh, eh, nodokļus, ja uh, finanšu institūcija darbojas citas finanšu institūcijas vārdā. Un atsaucoties uz komisijas ietekmes izvērtējumu, tad ietekme vēlos atgādināt, ka uh, šī nodokļa ietekme tiek lēsta uh, 2,5 uh, miljārdu eiro ietekmē un uh, ieņēmumi būtu 6,5 miljardi eiro. Un tie būtu, tas būtu pozitīvi ietekme uz uh, dalību valstīm. Bet, protams, mēs varam arī vēl uh, padziļinātāk izpētīt šo konkrēto jautājumu, kas attiecas uz priekšlikumu, ko daži no jums pauda, aizstāt minimālās likmes, kas ir iekļautas uh, komisijas priekšlikumā ar vienotu, vienotām likmēm, es domāju, ka ir zināma jēga saglabāt minimālās likmes uh, tādā apmērā, kā to ierosina komisija, pirmkārt uh, un galvenokārt jau tādai, ka uh, tirgi neizbēgami reaģēs atšķirīgā veidā, un kā jau daži runātāji norādīja, mēs īsti nezinām, kāda būs tirgu reakcija. Tad es domāju, ka ja mēs uh, virzīsimies uz priekšu saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu, kad būs minimālās likmes un diferenciētas likmes uh, atšķirīgos tirgos, šāda pieeja ir vislabākā, Eh, kā darboties tālāk. Un es domāju, ka ja mūsu priekšlikums uh, tiek atbalstīts, ja tiek izveidot finanšu darījumu nodokļu grupa, kurai regulāri vajadzēs izvērtēt, kā lietas attīstās, mums varētu būt mandāts uh, izvērtēt, vai šī procedūra uh, vai šis elastīgums, kas piešķirts dalību valstīm, uh, modificēt likmes, tad palielināt likmes, tad mēs redzēsim, vai tas ir labākais risinājums, vai arī mums otrajā posmā vajadzēs uh, rīkoties citādāk, ja uh, direktīva par finanšu darījumu nodokli tiks uh, pārskatīta, vai tad mums vajadzēs varbūt pāriet pie harmonizētām nodokļu likmēm. Tas arī ir viss. Es ceru, ka neaizmirsu neko pārāk būtisku šobrīd. Vēlreiz liels paldies jums par jūsu komentāriem, par ierosinājumiem, kopumā sadarbību, jo īpaši ar ēnu uh, referentiem paldies par to, un es priecāšos strādāt un turpināt šo auglīgo sadarbību. Paldies! Paldies, Podimātas kundze! Vēlos jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 23. aprīlis, apsvērumi tiks izskatīti 27. maijā, balsojums komitejās notiks 28. maijā un balsojums plenārsēdē tik notiks jūlijā. Līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Izskatīsim grozījumus eh, ziņojumam, ko sagatavojas Gal Pelskundze gada pārskats nodokļu jomā Eiropas Savienības ekonomiskas izaugsmas potenciāla atraisīšana. Došu vārdu referentē. Um, Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Megköszönjem a sok módosítót, amit Attiecībā uz uh, kolēģi paveikto darbu. Man jāpasaka paldies e, par daudzajiem grozījumu, kas pieteikti kopumā 144. Un šeit var ieskicēt e, lielākus e, kopīgas jomas, tātad apie, nodokļa apiešanas, apkarošana, piemēram, zaļais nodoklis un citi. Lielākoties ar eh, ēnu referentiem mums ir bijusi iespēja arī vienoties par kompromisiem. Paldies par to! Mana darba mērķis bija pašreizējā sarežģītajā ekonomiskajā un finanšu situācijā likt nodokļu sistēmai strādāt par labu ekonomikas izaugsmēji. Līdz ar to, kā mērķis uztvēra stratēģija Eiropa 2020 un vairāk, vairākiem nodokļu pasākumiem būtu jāpatur prātā šie mērķi. Un es aicinātu arī kolēģus akceptēt to, ka Eiropas Savienības dalību valstu ekonomiskā politikas īstenošana ir atšķirīga atšķirīgs ir arī iespējas. Nu, šobrīd atšķirīgas ir arī nodokļu politikas dalību valstīs. Savā priekšlikumā es runāju par nodokļu iekasēšanas morāles paaugstināšanu, caurskatāmības principiem nodokļu iekasēšanas sistēmā, kā arī attiecībā uz programmām, piemēram, fiskālis. Savā ziņojumā es uzsveru arī to, ka attiecībā uz sabiedrību nodokļiem īpaši ir izceļama problēma ar pašnodarbinātām personām, kurai būtu jāpievērš lielāku uzmanību. Attiecībā uz PVN uzsveru, ka atzinīgi būtu vērtējama vienot nodokļu likme. Ja mēs eh, pamat pārtikas preces vai kultūras objektus, atb eh, kultūras pakalpojums atbrīvotu no šāda nodokļa, tas ietekmētu visu sabiedrību. Īslaicīgi patērētāji to nejustu kā iegūmu, jo šāds e, nodokļu samazinājums PVN, nu, to faktiski iedzīvotāji neizjūst. Un kultūras jomā ar zemāku PVN likmi mēs varbūt varētu īslaicīgi panākt e, kādu attīstību vai uzrāvumu, bet ilgtermiņā tas e, lielu iegumu nedotu. Uh, Tas, protams, ir mans personīgais viedoklis. Esmu atvērta attiecībā uz kolēģu viedokļiem. Nākamā nedēļā ir uh, paredzēta sanāksme ar ēnu referentiem. Attiecībā uz stratēģiju Eiropa 2020 esmu uzsvērusi, ka ir nepieciešams ieviest e, tādu nodokļu politiku, kas nāktu par labu darba efektivitātes palielināšanai, lai neapdraudētu esošās darba vietas. Un tādēļ es arī uzsveru īpašo sociālo partneru lomu. Ir vēl tikai divas lietas, kuras vēlētos izcelt. Pirmkārt, jautājums par vidas nodokli un jautājums par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tā kā mums kolēģis Dekuš ir sagatavojis e, ziņojumu par līdzīgu tēmatu, es vēlējos savā ziņojumā izvairīties no šī temata otrreizējas apskatīšanas un pārklāšanās. Līdz ar to attiecībā uz komisijas plānu par izvairīšanos no dubulta nodokļa aplikšanas un šī nodokļa paradīzēm saucamajām. Uz tā es arī tad balstījos izstrādājot kompromisus. Otrā joma šī zaļā nodokļa politika. Es neizcēlu to atsevišķi kā zaļo nodoklī, bet gan tos nodokļus, kas padara iespējamu nodokļu politikas virzīšanu eh, tieši uz ieguvumiem vidas jomā, kas ir, manuprāt, daudz svarīgāk. Attiecībā uz 20 kompromisu priekšlikumiem eh, pie, pie to sagatavošanas esmu balsījusies uz minētajiem principiem. Paldies jums par sadarbību un nepacietību gaidu diskusiju. Paldies! Paldies! Mums eh, sociālistu mm, tālāk dodu vārdu. Paldies. Priekšsādātājs vēlējos pateikties referentē par konstruktīvo sādarbību. Mums ir pirmais kompromiss priekšlikums, un par to ir ļoti liederīga diskusija. Es domāju, ka tā iet pareizā virzienā. Uh, Šis uh, ziņojums ir ļoti svarīgs no vairākiem aspektiem. Visnozīmīgākais no tiem ir tas, ka te tiek parādīta saikne, kas pastāv starp uh, nodokļu politiku un izaugsmi. Uh, jo te ir tas, gal, tā ir tā galvenā līnija, kuru varētu palīdzēt progresēt pēc iespējas ātrāk. Mums ir nepieciešama līdzsvarota nodokļu sistēma, kas uh, būtu efektīvi tā, lai Eiropai būtu gan ilgspējīga attīstība, gan izaugsme, ko mēs ļoti sagaidām. Un eh, šim eh, nodokļu jomas procesiem ir daudz jautājumu, ir šī nodokļu čūska, kas tika minēta, mums ir vairāk risinājumu, lai uh, koordinātu dažādu valstu sistēmas. Tas ir koncepts, kas vēl būtu jāprecizē. Doma šeit ir nokopēt monetāro čūsku, kas bija pirmais, kas parādījās un, un kas eh, veidojuši Eiropas ģēnēzi. Un mums ir arī jānosaka galējie un zamākie eh, sliekšņi, un par to es nedaudz svārstos. Mēs jau harmonizējam nodokļu jomu minimālā līmenī. Uh, tehniskā regulējuma ziņā. Es domāju, ka tā ir laba lieta, bet mums ir jāprāto arī par maksimālo līmeni, vai tas ir adekvāts, vai tas ir vēlams. Es nezinu, vai var atbalstīt šādu domu. Te mēs varētu domāt par mm, pakāpenisku harmonizāciju, par caurspīdīgumu. Nu, par to gan esmu pozitīvāk noskaņots, un es domāju, ka var teikt, ka mm, tas būtu būtisks progress pareizā virsienām. Mums iespējams vajadzētu izvairīties no jautājuma par nodokļu čūsku. Mums ir, mm, te ir jautājumi par to, cik tas ir atbilstīgi, jo te varētu būt kļūdaina sāsaista. Šajā jomā par to noteikti ir detalizētāk jāspriež. Par pārējo es vēlētos, lai turpmākajos darbos mēs varētu mm, koncentrēties uz četriem jautājumiem. Pirmkārt, ir jāintensificē pūliņi pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomāksas pret krāpšanos. Mūsuprāt, tas ir galvenais nodokļu politikā. Mums ir jābūt vislabākajiem nosacījumiem, tā lai nodrošinātu izaugsmi. Ir jābūt spēcīgai valstu mm, izaugsmai un arī atbilstīgiem konkurences nosacījumiem, kas ļautu nodrošināt konkurences potenciālu ekonomikā un tirku kopumā. Tālāk mums ir jāstiprina Mm, izaugsme, un mums ir jāpārvar šķēršļi, mm, nodokļu likmes jomā. Mums ir jārunā par nodokļiem, kas tiek piemēroti e, uzņēmumiem, ir mums jāveic vienkāršošana pareizā virzienā, administratīvā sadarbība valstu iestāžu starpā būtu jāstiprina. Uh, Un tas būtu jādara enerģiski un atbilstīgi. Tālāk trešais mums ir sociālais aspekts, kas parādās arī ziņojumā. Ir svarīgi neradīt nodokļu struktūras, kas tikai veicinātu šķelšanos sabiedrībā, kas būtu pārāk nozīmīga, kas jau pat par sevi nebūtu atbalstām, bet tam būtu negatīva ietekme uz izaugsmi arvien biežāk un biežāk Eiropas Savienībā. Uh, valstis palielina mm, patēriņu nodokļus, jo tiek uzskatīts, ka tam būs vislielākā ietekme. Bet iespējams, ka ietekme ir uz mājasaimniecībām, kuriem ir vismazākie ieņēmumi. Kā tad ir ar nodokļu uh, slogu kopumā? Es nezinu, vai tas ir vislabākais risinājums. Ceturtais uh, - vīdes nodoklis, jeb zaļais nodoklis. Tam ir eh, ļoti būtiska nozīmība šajā instrumentā. Ir jāpaskatās, kā tad uh, Mm, ir ar šo jautājumu. Tīpaši, ja mēs to vēlamies samazināt, tas varētu būt problemātiski, jo nevajadzētu aizmirst mm, sas, šo sasaisti ar eh, zaļo nodokli. Tas būtu jāizmanto aktīvāk, tā lai būtu ilgspējīga izaugsme un arī tā, lai būtu harmoniska pāreja uz zaļāku ekonomiku. Un šajā pirmajā etapā vajadzētu eh, sākt ar direktīvas par enerģējas uh, nodokļu pārskatīšanu. Šie četri punkti ļoti svarīgi, tā lai mēs varētu atrast darbojošos kompromisus. Ir acīm redzami, ka šis eh, darbs vēl notiek procesā, tam jābūt pēc iespējas konstruktīvākam, un pateicoties tam mēs ceram, ka mēs izveidosim, izstrādāsim labu ziņām un izdarīsim to kopā. Paldies! Paldies, Ludvigsson kungam! Aldo grupas vārdā Tremos kundzam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos atzinīgi novērtēt referents darbu, palasot kompromisus. Saprotu, ka sākotnējā ziņojuma gars ir saglabāts. Man nav līdz ar to daudz komentāru par šo daļu, bet man ir zināms pro problēmas ar šo jēdzienu, šī nodokļa čūska, šī tēlēnais izteiciens, ko kolēģis arī pieminēja. Manuprāt, Nu, e, Eiropai nav nepieciešams nodokļu harmonizēšanas process. Paskatoties uz ASV un salīdzinot ar Eiropas Savienību, ka mēs varam paskatīties kādas labākās prakses. Arī ASV ir monetārā politika, bet ir arī atšķirības starp e, šiem štatiem attiecībā uz tendencēm paaugstināt vai samazināt nodokļi, kas palīdz nodrošināt kopējās ekonomikas efektivitāti. Daudz, kur ekonomikas literatūrā tiek skaidrots un arī kvantificēt rezultāts vienotāji monetārai politikai atšķirīgās teritorijās. Jo, protams, ka nodokļu stratēģija dalību valstīs ir atšķirīga, līdzīgi kā ASV starp štatiem un tādējādi ir iespējams kompensēt e, kopējā mērogā, federālā mērogā atšķirības štatu mērogā. ASV ir daudz konkurētspējīgāka ekonomika nekā Eiropā, tāpēc, ka tas, kas tiek harmonizēts ASV, ir darba tirgus. Eiropas Savienībā mums ir ļoti atšķirīgi darba tirgi, atšķirās Ziemeļvalstīs darba tirgi no Dienvidvalstīm, tas rada diverģenci ekonomisku, makroekonomisku. To mēs varam redzēt arī bezdarba līmeņos un to atšķirībās, un tas ir e, arī risinājums, ko mums vajadzētu panākt nevis ar nodokļu harmonizēšanu, bet ar produktīviem faktoriem, kā harmonizēšana darba tirgu. Tāds ir mans personīgais viedoklis. Esmu pret šo stratēģiju, kur aizstāv dažas deputātu grupas attiecībā uz fiskālo harmonizēšanu. Un attiecībā tālāk par maniem grozījumiem vakar nosūtīja ēpastu referentei un visiem ēnu referentiem un padomdevējiem ar mēģinājumu uzlabot kompromisu, kurā ir iekļauts arī mans vārds. Jo, piemēram, mums ir ļoti svarīgi šādā ikgadējā pārskatā par nodokļu jomu. Svarīgi ir atzīts, ka dažās dalību valstīs, reģionos, eh, tieši reģioniem ir piešķirt nodokļu iekasēšanas pilnvars. To vajadzētu ņemt vērā arī komisijai sagatavojot priekšlikumu, ka dažiem reģioniem Eiropā ir daļēji vai pilna kompetence nodokļu iekasēšana, piemēram, Vācijā. Tāpat arī citās valstīs. Spānijā, piemēram, kur diviem reģioniem ir šāds pilnvars, un šajos reģionos ir daudz zemāka bezdarba, um, daudz zemāks bezdarba līmenis, un tāda tā ir realitāte un arī daudziem citiem reģioniem. Man kā Katalonijas pārstāvim ir svarīgi popularizēt šo ideju, parādīt šos pozitīvos makroekonomikas rezultātus un kompromisā 1A attiecībā uz man grozījumu numur 42. Es vēlētos šo daļu arī redzēt, e, atspoguļot kompromisā, savādāk man savs vārds ir jāizņem no kompromisa atbalstītāju. Tad astotā jaunā punkta formulējumā vēlētos redzēt atspoguļojumu manam grozījumam numur 77, kur attiecībā uz PVN mēs runājam par to, ka kultūras produktiem un pakalpojumiem vajadzētu tikt uzskatītiem par pirmās nepieciešamības precēm. Uh, apsverot atšķirīgu PVN likumu piemērošanu. Mēs zinām, piemēram, ka Spānijā valdība ir e, pacēlus PVN likmi kultūras jomai, kinoteātri, teātriem, un tas ir radījis negatīvu ietekmi uz kultūras jomu. Un šādu ideju mums arī vajadzētu iekļaut kompromisā, jo savādāk man nāksies izņemt savu vārdu no grozījuma atbalstītāju. Uh, sarakstu. Es atvainojos, vēl viena lieta arī, kā jau referents sacīja, mēs e, tiešām vēlamies arī fizisku sanāksmi apspriest visu, lai viss nenotika tikai pie e-pasta. Paldies! Paldies Termos kungam! Paldies arī par to, ka pieminēja mūsu reģionu. Katrā ziņā mēs runāsim par šīm sistēmām pie pārvaldības um, veidiem dažādiem. Paskatīsimies, kādi uh, reģioni ir efektīvāk. Zaļajiem es neredzu nevienu pārstāvu. Klūts kungs, jūs varbūt vēlaties izteikties. Jā, pavisam īsi. Es neesmu referents mūsu grupā. man arī nav nekādas instrukcijas no ēna referenta, bet par nodokļu harmonizēšanu gan es vēlētos šo to pateikt. Manuprāt, pēdējo gadu pieredze diezgan skaidri parāda, ka nodokļu konkurence ir arī negatīvi rezultāti. Piemēram, Vācijas iekšzemē mums arī ir līdzīgas struktūras, un tagad arī Eiropas līmenī Un tad efekts ir tāds, ka nodokļi it kā iet uz leju, bet iet uz leju arī ieņēmumi no nodokļiem, kas rada krīzi, eh, vai vismaz ir viens no iemesliem krīzei publiskajā sektorā. Līdz ar to vismaz minimālā līmenī nodokļu harmonizēšana ir nepieciešama. Un darba tirgus harmonizēšana parasti nozīmē to, ka harmonizēšana notiek virzienā uz leju. Tā kā tā kā Tremonis kungs ir ierosinājis šo harmonizēšanu darba tirgu, nu tad to vajadzētu eh, darīt eh, arī nodokļu jomā. Jo, jo nedrīkst būt šīs nelīdzsvarotības starp eh, ekonomisko situāciju un sociālo. Un katrā ziņā Eiropas Savienības ideja, kā brīvības savienība, šī atbalsts šai idejai mazinās iedzīvotāju vidū. Es detalizēti nevaru iedziļināties, eh, pēc tā strādā mūsu ēna referents, bet es domāju, ka pamatu nostāju mēs varam atbalstīt kopumā, kā konkurence nodokļu jomā, šī cīņa arī par atrašanās vietu no darbņēmēju viedokļu novedz pie dramatiskiem iznākumiem, un arī finanšu joma no tā ir cietusi. Un mēs atbalstam vismaz minimālu nodokļu harmonizēšanu. Nu, tik daudz es vēlētos pateikt no sevis. Paldies! Paldies! Ja neviens eh, cits no deputātiem nevēlas izteikties šobrīd, tad došu uh, vārdu referentē vēlreiz Gēls Pēlts skundzei. Jā, paldies priekšsēdētājiem! Paldies ēnu referentiem par komentāriem, pierakstīju sev daudz ko noderīgu. Protams, ka nākamā nedēļā mums būs šī iespēja personīgi tikties ar vēnu referentiem. Cerams, ka tas būs e, iespējams 17. aprīlī. Es vēlētos tad ar ēnu referentiem tikties šajā datumā, ja tas būs iespējams. Man tiešām priecēja, ka arī jums ir tāds pats iespējas, ka šī diskusija virzās pareizajā virzienā un varēsim nonākt pie kopēja viedokļa. Cik saprotu, nodokļu harmonizēšana, konkurence šai jomā, nodokļu jomā un atrašanās vietas jomā ir diezgan polarizēta, tā varētu teikt. Un tāpēc arī tika ierosināts šis eh, tēlēnais apzīmējums, nodokļu čūska, kas ir līdzīga kā situācija pirms eiro valūtas ieviešanas. Tā ir tāda pārdomāta, gudra koordinācija. Tas nav nekas cits kā sistēma, kas pārbauda to, kāda ietekme ir atsevišķu nodokļu uh, palielināšanai vai samazināšanai atsevišķās dalību valstīs, kurās ir atšķirīgs nodokļu sistēmas. Tas atspoguļojas kompromisa priekšlikumā, kurš attiecas uz 15. punktu. Es neesmu tāda stingra nodokļu harmonizēšanas aizstāve. Uh, šobrīd krīzes situācijā, kas prasa tik daudz enerģijas no mums. Es neuzskatu, ka mums vēl papildus vajadzētu uzlikt eh, nodokļu harmonizēšanas slogu un ka tas būtu labs risinājums. Bet tāda sistēma, kas uzrauga par eh, uzraugu situāciju, kas izriet no nodokļu izmaiņas, tāda sistēma būtu ļoti noderīga. Un to es arī esmu paudusi kompromisā. Pēc ilgas un pārdomāts uh, analīzes mēs varētu izstrādāt tādu sistēmu, ko mēs tad varam arī apzīmēt ar šādu jēdzienu, nodokļu čūska, kas nebūtu gluži nodokļu harmonizēšana, bet gan nodokļu pārskatāmība, kas nozīmētu, ka nodokļu palielināšana vai samazināšana tiktu ņemta vērā un konkrēti arī šādu darbību iznākums un tālākā ietekme. Tālāk par nelīdzsvarotību Eiropas Savienības ietvaros šai jomā. Jā, nu, varbūt eh, Eiropas Savienība politika nav simtprocentīgi vērsta uz šādu nelīdzsvarotību novēršanu, bet esmu pārliecināta, ka uh, svarīgākais eh, mērķis nodokļu politikai Eiropas mērogā tieši vajadzētu būt vērstam uz to, lai mazinātu nelīdzsvarotību. Ramozes kungs savos izteikumos koncentrējās uz to arī, ka ir reģioni, kuriem ir pilnvaras nodokļu iekasēšanā. Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgi pārvaldības formas, dažādas prakses pastāv, un ir ļoti liels atšķirības starp reģioniem, kas attiecas uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uh, Arī šo jautājumu es esmu īpaši izcēlus. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Un arī kompromisi, kas šeit, e, šai jomā ir atzīmēti, man liekas, ļoti svarīgi. Saņēmu arī rakstisks komentārs no kolēģiem, e, pie tiem, uz tiem es nekoncentrēšos, par to nākamnedēļ tad. Labi, saka priekšsēdētājs, paldies Galpelts kundzei. Ekonomikas komitejā balsošana uh, eh, termiņu. Termiņš izskatīšanai 23. aprīlis, balsošana visdrīzāk plenārsēdē notiks eh, mājā. Ejam tālāk. Darba kārtībā nākamais punkts. 9. un 10. 9. ir grozījuma izdarīšana regulā 659 1999, ar ko nosaka sīk izstrādāts noteikums EK līguma 93. pānta piemērošanai. Un 90. punkts grozījuma izdarīšana regulā 994, 98 par to, kā piemērot e, Eiropas kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pāntu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu un regulā 1370 2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus. Apspriedīsim abus ziņojumus vienotā debatē. Sāksim ar Dorfmana kungu, kurš ir referents otrajam ziņojumam. Dorfman kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsarētāji. Jā, tik tiešām Šobrīd runa ir par bloku izņēmumu regulu, ko komisija dod iespēju atsevišķām grupām tik tiešām e, attiecināt to uz horizontālu atbalstu izņēmumiem. 2012. gadā komisija sagatavoja priekšlikumu, tik tiešām paplašināt šos izņēmumus uz jaunām jomām, papildus e, tām, ko komisija sākotnēji noteica, un kad e, nav nepieciešams veikt ziņošanu. Šie jaunie bloki, ko komisija mums ierosina, respektīvi ir un par valsts atbalstu kultūras jomā, Tāpat arī dabas katastrofu seku novēršanā sniegtais valsts atbalsts, tālāk zivsaimniecības nozare, kad iet arī runa par valsts atbalstu um, par inovācijas jomā, piekārt uh, pārtiks nozarē, tālāk bio, bioloģiska jūras eh, daudzveidības saglabāšana, sociālajā jomā, transporta jomā, palīdzība īpaši attālinātiem reģioniem, piemēram, salām, Latvijoslas infrastruktūras paplašināšanai, eh, jaunā, jaunās paudzes infrastruktūrai. Nu, šeit mēs neesam koplēmumu procedūrām, mēs tikai sagatavojam atzinumu padomēji un galu galā par šo regulu lem padome. Savā ziņojumā esmu ierosinājis vairākus grozījumus, mēģinot precizēt šo bloku definīciju. Manuprāt, būtu loģiski, ja šie grozījumi uh, būtu loģiski tikai tad, ja tos var sasaistīt ar eh, Eiropu 2020 stratēģijām, tie ir sporta jomā, man liekas, ka šī izņēmuma būtu eh, atbalstāmi, ja ir runa par, piemēram, sporta biedrību darbību, nevis par sporta infrastruktūru. Par platjoslu internetu, manuprāt, būtu ļoti labi, ja būtu nodrošināt brīvu pieeja infrastruktūrai, kas jau ir izveidota. Uh, Šeit ir arī svarīgi tas, ka mēs šobrīd strādājam arī pie Eiropas eh, pārskatāmības tiesībām. Šobrīd jau ļoti daudzās jomās nodrošina uzlabot konkurenci. Tā tad ir vēl pāris lietas, eh, kuru vēlas atzīmēt, nu, tas ir, var teikt, ierobežots demokrātijas paraugs, ka parlaments nav iesaistīts lēmumu pieņemšanas procedūrā, bet mēs varam sagatavot tikai atzinumu. Var arī iedomāties, ka valsts atbalsts transporta jomā, sabiedriskā eh, pasažieru transporta pakalpojumiem visdrīzāk arī tiks atbalstīts, Kas attiec uz mūsu kā parlamentu lomu, es tad ierosinātu, ka ja jau mēs neesam koplēmu procedūrā iekļauti, tad vismaz saņemtu no Eiropas komisijas, eh, es ierosinu to reiz divos gados darīt, pārskatu par situāciju attiecībā uz šiem izņēmumiem. Noslēgumā ir vēl viena svarīga lieta, komisija šeit ierosina 1370.2007. gada regulā komisija ierosina svītrot 9. pāntu. Šis 9. pāns šobrīd nosaka izņēmumus ziņojums sniegšanu attiecībā uz sabiedrisko pasažieru transporta pakalpojumiem. Mūsuprāt, Šeit ir problēma ar demokrātiju attiecībā uz šo regulu 1370-2007. Tur mēs esam koplēmumu procedūrā. Līdz ar to regulā, kur mēs neesam koplēmumu procedūrā, tiek grozīta tā regula, par kuru mēs esam koplēmumu procedūrā. Tas, manuprāt, nav īsti pareizi. Nemaz nerunājot par to, cik nepieciešams ir svītrot komisijas ierosinājumu to, to pāntu. Un kolēģi transporta komitejā, kurus skar šī kompetence sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, es domāju, mums kopā ar viņiem vajadzētu pret nostāties pret to, ka šādi tiek grozīta regula 1370. Ja komisija to vēlas darīt, viņiem to vajadzētu darīt parastajā procedūrā, respektīvi ievērojot koplēmumu procedūru. Ierosināt grozījumus regulā 1370, mūsu kolēģi transporta komitejā tad to izskatīs un lems, vai 9. Eh, pāns vītrošana ir pamatota vai nē. Nu, priekšsēdētāji kungs, tas vairāk vai mazāk eh, saturs manām piezīmēm šajā ziņojumā. Paldies! Thank you very much indeed, Mr. Paldies, Dārfman kungs. Sociāldemokrātu vārdā dodu vārdu ēnu referentam Gutas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlējos apsveikt gan eh, referentu ar paveikto darbu, un es būšu eh, ļoti priecīgs arī par tālāku sadarbību. Dārfman kungs, jums ir pilnīgi taisnība. Arī man jāsaka, ka Petikainens kundze ļoti, ļoti skaidri savā ziņojumā norādīja uh, demokrātiskā, demokrātisko deficītu, uh, izmantojot 93. pantu kā pamatu šai regulai, un diemžēl tas arī ir vienīgais pants, kas sniedz mums konsultāciju tiesības. Mums ir jāpalūko, kā varēsim rīkoties tālāk uh, uh attiecībā uz 9. pantu. Uh, tika minēts uh, šis, š, uh, par procesu, kas ir konsultāciju uh, procesā, bet mums vēl būs jāprunā ar referentu, kurš būs labākais risinājums. Runājot par Petikainenes kundzes ziņojumu, es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs. Tas ir svarīgs solis, lai uzlabotu valsts atbalsta procedūras un lai padarītu šo atbilstības uh, procesu labāku. Es uzskatu arī, ka sadarbība starp komisiju un valsts tiešām ir ļoti svarīgs elements komisijas priekšlikumā, un to vajadzētu atbalstīt. Grozītāja regula formalizē šo sadarbības līmeni. Tāpat es arī atbalstu ideju, ka komisijai būtu iespēja iegūt visu atbild, nepieciešamo informāciju tieši no tirgus dalībniekiem, ja dalību valstu sniegtā informācija nav pietiekama. Es domāju, ka šis pasākums uzlabos uh, caurskatāmību. Uh, es domāju, ka Dorfmana kunga uh, ziņojums arī ir ļoti svarīgs. Kā jau viņš norādīja, tas ļautu uh, izslēgt zināmas atbalsta formas, pie, izcelt atbalsta formas, piemēram, atbalstu kultūrai, atbalstu dabas katastrofu saku novieš, novēršanai un par sabiedriskā transporta infrastruktūrai. Un es arī atbalstu referenta nostāju, ka pasākumu un institīvām būtu jāatbilst uh, Eiropa 2020 stratēģijai. Es aicinātu jūs nebūt pārāk restriktīvam, atstājiet pavērtas durvis arī eh, citām iniciatīvām, kuras uh, dodas tālāk par Eiropa 2020 stratēģiju. Uzlāgumā abiem referentiem vēlētos ieteikt iespēju apsvērt nedaudz pātrināt procesu uh, un būtu labā, labāk, ja balsojums notiktu pirms padomas sanāksmes 29. maijā, tas mums zin, ļautu pat, ja tā ir konsultācija procedūra, es domāju, ka tas ļautu mums uh, ietekmēt uh, padomas uh, diskusijas. Es ļoti priecāšos jums turpināt sadarboties un vēlreiz paldies. Paldies Kūtas kungam. Tagad došu vārdu uh, Peitkanēnas kundzei, kura ir uh, pirmā dokumenta referenta. Atvainojiet, ka iepriekš es palaidu garām. Paldies! Es pamanīju, ka jūs sākāt 15 minūtes ātrāk nekā norādīts darba kārtībā, tādēļ es arī nedaudz aizkavējos, jo man bija jāpiedalās arī citā, cits komitejas sanāksmē, kur bija ēnu referenti citam ziņojumam. Jebkurā gadījumā, jā, tad runāju par diskusiju šeit. Mēs jau visi zinām, ka nu, regula, ar, par kuru šeit runājam, uh, balstās uz 107. un 108. Uh, līguma, uh, 8. pantiem līgumā, kas definē valsts atbalstu un arī nosaka iemesls, pamatojumu, kādēļ šis atbalsts ir izmantojums tirgū, lai tas nekropļotu konkurenci, un tur, iek, tur ir iekļaut arī galvenie procedurālie principi, kā komisija var nodrošināt to, ka dalību valstis atbilst regulējumam. Mēs jau zinām, ka šis procedurālais regulējums nav ticis būtiski grozīts kopš pieņemšanas, un tas varētu šķist diezgan uh, tehnisks tas, bet, nu, protams, tas, kādā veidā jūs kādu uh, principu īstenojat, tas arī nosaka viss atšķirības. Un tas arī parādījās komisijas paziņojumā par valsts atbalstu modernizāciju. Visas reformas galvenā doma ir tātad, eh, at, atbalstīt mūsu valsts atbalstu tādā veidā, lai mēs to izmantotu efektīvāk atbilstoši Eiropa 2020 stratēģijai, lai veicinātu inovatīvu un iekļaujošu izaugsmi. Un no otras puses, eh, domājot par visiem ierobežojumiem, kas ir valsts uh, budžetiem, uh, lai uh, tad rīkoties gudri, lai mēs neizmantotu vērtīgos līdzakļus uh, neliederīgās lietās. Tas, ko mēs vēlamies uzlabo, izdarīt, ir uzlabot valsts atbalsta uh, kontroli. Līdz šim uh, problēmas ir tādas, ka procedūras ir bijušas dalību valstu līmenī. Un bieži vien uh, trūkst šīs nozīmības Eiropas Savienības uh, līmenī. Mums nav nepieciešamo instrumentu, lai tad uh, risinātu patiešām uh, lielās problēmas, kur uh, uh, valstu atbalsts tiešām kropļo mehānisms. Uh, varu uh, pieminēt kā piemē, pieminēt šo ļoti neveiksmīgo pieredzi, kas ir Eiropas Savienībā ar, ar dokiem un ar, ar kuģu būvētavām. Un, un tad runājot par konkrētiem pasākumiem, tiem ir divējāda daba. Pirmkārt, uzlabot sūdzību apstrādes procesu. Līdz šim mums nav bijis nekāds procedurāls mehānisms, ko darīt. Tas nozīmē, ka uh, E, jebkurš e, var izteikt sūdzības par valsts atbalsta neatbilstīgu izmantošanu, un komisijai tas ir jāizpēta. Rezultāts ir tāds, ka ir um, maznozīmīgi uh, jautājumi tiek pacelti uh, vai uh, tad, uh, neapmierināti konkurenti var iesniegt savas sūdzības un mums patiesībā nav bijis, nav bijis pietiekami daudz laika, lai mēs varētu novirzīt lai, savus resursus tur, kur tie ir vajadzīgi. Un priekšlikums, kas ir mūsu priekšā par sūdzību apstrādāšanas procesu uzlabošanu, ir tāds, ka komisijai būtu labāki resursi, uh, lai varētu izmeklēt svarīgākos, nopietnākos gadījumus. Un ja vien komisija neierosina to, ka šīs sūdzības nākotnē vajadzētu uh, uh, tad, iesniegt tādas obligātas informācijas veidā, būtu veidlapa, kas ir jāaizpilda, un tad vajadzētu parādīt, ka pierādīt, ka uh, iesniedzot šo uh, dokumentu vajadzētu pierādīt, ka jūs esat interesētā puse, lai nebūtu citu iemeslu. Un kā definēt šos valsts atbalsta neatbilstīgu izmantošanu un uzklausīja arī spēcīgu atbalstu šeit tam, ka mēs varētu izstrādāt ātru sūdzību apstrādes mehānismu. Tas nozīmē, ka komisijai nevajadzētu būt pienākumam izsniegt formālu lēmumu, atzinumu uh, gadījumos, ja ir skaidrs, ka valsts atbalsta noteikumi nav tikuši pārs, pārkāpti. Um, varētu skaidri pateikt, ka noteikumi nav pārkāpti, lieta ir skaidra un uh, de facto nav nekāda pamata neko uzsākt. Un vēl kāda daļa šajā aspektā par sūdzību apstrādās uzlabošanu būtu konsekventa noteikumu īstenošana valstu līmenī. Un šeit priekšlikums ir tāds, ka komisijai būtu labāki un praktiski instrumenti, lai atbalstītu valstu tiesas interpretācijā. Varētu iesniegt informāciju tieši tiesām. Ar mērķi tad īstenot valsts atbalsta noteikumus. Komisija tad varētu sniegt šo informāciju valstu tiesām un uh, tad šāds risinājums būtu atbalstāms. Vēl viena uh, problēmas daļa ir tad savākt savāk šo uh, informāciju no tirgus, tātad patiesu un, un, un, un informāciju. Un te ir jārunā par tirgus informācijas instrumentiem, tā lai komisija varētu pieprasīt uh, uh, informāciju ne tikai no dalību valstīm, bet arī no atsevišķām struktūrām, un mēs domājam, ka tas ļautu efektīvāk un ātrāk reaģēt uz uh, nopietniem gadījumiem, kur ir skaidrs, ka pārkāpums ir noticis, bet kur uh, dalību valsts nav spējusi ātri un efektīvi apkopot informāciju, kas ir nepieciešama, lai sāktu lietas izskatīšanu un tas ļautu izmeklēšanu veikt ātrāk, labāk un ar labākām metodēm. Es arī ļoti atbalstu sankciju ieviešanu gadījumos. Tātad sank sankcijas ir ieviestas, ja informācija nav pareiza un procedūra netiek ievērota paredzētajā veidā. Un ir vēl pāris citu jautājumu, kuri ir eh, zināmā mērā, bet ne tik tieši saistīti ar valsts atbalsta jautājumiem. Un tie ir par to, kā dalība valstis interpretē noteikumus. Un eh, šāda veida tirgus tests nevienmēr tiek izveidots eh, dalība valstīs Un bieži vien nav tad skaidrs, vai mēs runājam par pa, tad, tirgu, vai uz to vajag attiecināt valsts atbalsta noteikumus, piemēram, NVO, kas sniedz pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, vai um, cita veida NVO, un tā ir papildu administratīvā nasta, izskatīt šādas lietas eh, dalību valstu līmenī, un no otras puses tas varētu pat iedrošināt eh, tādu veidu sūdzības, kuras nav nepieciešams, un jo īpaši eh, šāda veida sociālu problēmu gadījumā mēs varētu ierobežot valsts naudas izmantošanu trešā sektora uh, Uh, gadījumu izskatīšanā. Mans ierosinājums būtu tāds, ka komisijai vajadzētu uzstāt, lai dalība valstis noskaidro situāciju, lai tiktu veikts uh, uh, izvērtējums uh, šādos gadījumos. Tātad lielos nozīmīgos gadījumos uh, uzraudzība būtu ļoti strikta, un citos gadījumos, ja mēs runājam par uh, trešo uh, Uh, nozari, par pilsonisku sabiedrību un citiem mazākiem jautājumiem. To mums uh, vajadzētu uh, tad uh, atstāt tad, tad šīs sūdzības par valsts atbalstu. Un paldies, ka uzklausījāt mani un priecāšos uzklausīt arī uh, komentārus un arī viedokļus par tālāku darbu. Paldies! Paldies, Pitkanēns kundze! Tā kā Kutas kungs ir referents abiem ziņojumiem, nezinu, vai viņš vēlās vēl ko piebilst. Nē, paldies. Tad liberāļu vārdā došu vārdu nākamajai runātājai Intveldes kundzei. Arī uh, ēnu referenta Pikarens kundzes eh, ziņojumam lūdzu man nolasīt viņas viedokli, bet no sākuma būs komentāri eh, par Dortmana kunga ziņojumu. Tajā esmu ēnu referente. Paldies par sagatavoto ziņojumu, kurš ir ļoti precīzi un skaidrs, vispārīgi runājot. Un to jau es teikusi arī iepriekš. Es uh, tā piesardzīgi izskatos par to, ka tiktu palielināts dažādu izņēmumu skaits attiecībā uz regulām un sākotnēji un teorētiski tas izklausās ļoti labi, bet es domāju, ka mums vajadzētu rūpīgāk izvērtēt, kā šie izņēmumi tiek piemēroti praksē, jo mēs zinām, ka ir daudz problēmu, ir ļoti liela valsts atbalsta daļa, kurš uh, nav labi pamatots vai vispār nav pamatots, un to vajadzētu uh, atrisināt pirms uh, mēs apsveram jebkādu izņēmumu sarakstu paplašināšanu. Tad šis mērķis uh, risināt lielākās problēmas, tam es varu piekrist principā, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, tad nepievērst nepieciešamo uzmanību arī mazajām zivīm, mazajiem gadījumiem, jo arī tiem ir savi ietekme tirgū. Uh, Un tādēļ um, es atzinīgi vērtēju Dorfmana kunga uh, priekšlikumus, piemēram, noteikt skaidrus kritērijus izņēmumiem. Es domāju, tas ir ļoti labi, uh, lai uh, nodrošina augstāku caurskatāmību. Es atbalstu arī 8.9. grozījumu par iepirkuma uh, noteikumiem, lai saglabātu vienlīdzīgus spēles noteikumus, ir svarīgi, lai mēs to atcerētos. Tāpat arī ir svarīgi atcerēties, ka valsts atbalsts vienmēr ir izņēmums. Tā, tas ir uh, pagaidu risinājums. Un, lai tas uh, kaut kādā veidā nekļūst par pastāvīgu risinājumu. Es neesmu pilnībā pārliecināta par sesto grozījumu, kur jūs ierosināt, ka vajadzētu papildu ziņojumu par valsts atbalstu, ja ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Jūs jau teicāt, ka tajā, tas, šis jautājums tiek izpētīts. Es neesmu pārliecināta, ka šī Eiropas Savienības izpēta ir simtprocentīga, tad, nu, padomāsim par uh, izskatīsim šo jautājumu vēl pirms izskām jau kādus konkrētus priekšlikumus. Un es arī piekrītu jums un pietikānēnas kundzei visos jūsu komentāros par demokrātisko deficītu un par Eiropas parlamenta lomu. Es domāju, ka mēs šajā komitejā viegli at, ar, radīsim vienprātību. Un tad Baltas kundzes vārdā, kur ir Dublinā un runā ekof, piedalās ekofīna sanāksmē, un es nolasīšu viņas paziņ, paziņojumu. Viņa saka, ka šīs regulas mērķis, tas ir pietikainens kundzes ziņojumā, ir uzlabot esošo regulējumu uh, Eh, saīsinot laiku, kas ir nepieciešams, lai izskatītu sūdzības par valsts atbalsta izmantošanu, lai nodrošinātu, ka šīs sūdzības ir patiesas, lai novērstu ne, neīstu proce, eh, sūdzību izskatīšanu, lai pātrinātu visu procesu kopumā. Gluži tāpat kā referente, es varu piekrist komisijas ierosinātajiem, tie ir saprātīgi un nepieciešami grozījumi esošajam regulējumam. Mums vajadzētu, protams, uzstāt uz to, ka visas sūdzības, ko komisija saņem, ir balstītas uz pienākumiem un uh, lai, kad, ja palūkojamies uz ziņojumu projektu, es varu atbalstīt lielāko daļu no tā, kas tajā iekļauts. Šī tirgus testa jēdziens, ko jūs iekļaut, ir interesanta doma, un es priecāšos detalizētāk uz, uzklausīt, ko tas nozīmētu. Es nedaudz nobežīsies par jūsu atsaucēm uz patiesu ietekmi uz iekšējo tirgu. Es domāju par to, kā tas iekļaujās komisijas mandātā saskaņā ar līgumu. Uh, iespējams, šo jautājumu mums vajadzētu izskatīt mūsu ēnu sanāksmēs. Astotajā grozījumā es piekrītu principā tam, ka deputāti iesaistītos tādās formālās rezolūciju iesniegšanas procedūrā, nevis darīt to individuāli. Uh, varbūt ziņoša, ziņojuma iesniegšana parlamentam būtu labs kompromiss. Es uzskatu, ka komisijai ne tikai vajadzētu uh, publicēt informāciju par sūdzībām par valsts atbalstu oficiālajā vēstnesī, komisijā vajadzētu to arī uh, publicēt internetās, atbilstoši, protams, datu aizsardzības noteikumiem. Ja aplūkojam Eiropas parlamenta uh, lomu, es biju aizņemta parastajās komiteju cīņās par Dortmana kunga referentu, uh, tad transporta uh, komiteja nav uh, priecīga par šādu uh, pāntu svītrošanu. Bet es domāju, ka šī ir tāda uztraucoša tendence. Bet nu, šis nav bijis labākais risinājums, lai cik leģitīma komisija uzskata to, kas būtu. Uh, Tā vietā, lai mēs zaudētu kontroli pār valsts atbalstu, es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt to vēl palielināt. Tādēļ es atbalstu Dorfmana kunga piedāvāto grozījumu eh, numur desmit. Un es ļoti atvainojos, ka es nevarēju piedalīties šodienas sanāksmē un gaidīšu mūsu sadarbību un darbu eh, ēnu sanāksmēs. Paldies! Eh, tagad zaļās partijas vārdā došu vārdu Besēt kungam, kurš jā, arī piedalās pie apziņojuma sagatavošanas. Nu jā, paldies priekšsādātāji. Pāris uh, īsi komentāri. Kopumā raugoties, mēs līdzīgi kā referentes kundze pietikainēnes uzskatām, ka komisijas piedāvātā regula ir solis pareizā virzienā un tā ļaus uzlabot un mm, padarīt racionālākas uh, Uh, instrumentus komisijas rīcībā, tajā pašā laikā samazinot dalību valstu administratīvo slogu valstu atbalsta jomā. Mēs jo īpaši atbalstām instrumentus, kas paredzēti informācijas jomā, tirgos, kā arī izmeklēšanas īstenošanu sektoros dažādos, ko ceram de, dinamiski uh, īstenot, jo īpaši banku sektorā, kas ir eh, saņēmis bezprecedenta atbalstu kopš krīzes sākuma. Mēs pateicamies referents kundzei par ziņojumu, to atbalstam bez kādiem iebildumiem, jo īpaši 8, 14 un 15 grozījumu, kas paplašina izmeklēšanu aizsākšanu pa sektoriem līdz pat Eiropas parlamenta līmenim. Uh, Runājot tālāk par Dorfmana kunga ziņojumu, kuru arī atbalstām bez iebildēm, mēs atbalstām eh, to, ka tiek iekļautas iniciatīvas, kas paredzētas eh, e ES 2020 stratēģijā. Tas ir kā atsauce, lai novērtētu valstu atbalsta pamatotību un eh, arī attiecībā uz in, atbalstu inovācijām. Mēs atbalstām arī uh, referenta pozīcija attiecībā uz ziņojumu skatīšanu zemes transporta jomā. Pie tam mēs atbalstām, pat ļoti atbalstām desmito grozījumu, kas cenšas novērst demokrātisko deficītu regulas juridiskajā pamatā 109. Te runa par līgumu 109. pāntu. Un tādējādi mēs aicinām parlamentu īstenot uh, pārējas klauzulu, kas paredzēta līguma 487, kas paredz pārdomē vienprātīgi pēc parlamenta atbalsta apstiprināt tiesību aktu apstiprināšanu saskaņā ar īpašu procedūru bez tradicionālas līguma pārskatīšanas procedūras. Mums, prāt, ir atbilstīgi paust abos uh, ziņojumos, gan e, Dorfmana kunga ziņojumā, gan Pietikainenes e, gadījumā tātad atbalstīt šo pārējais klauzulu un gūt e, komisijas atbalstu, lai to īstenot. Paldies! Paldies, Besēr kungs! Goe grupas vārdā dodu vārdu Klutas kungam, kurš arī piedalās pie abu ziņojumu strādes. Jā, paldies! kopumā varu pievienoties tam, kas līdz šim ir ticis pausts, bet ir viena papildus atziņa. Es nevaru pilnībā piekrist kolēģis Infeldes sacītajam. Nu, principā jau valsts atbalstī nav atļauti, bet ir izņēmumi atsevišķās jomās, kur tas ir atļauts. Mums vajadzētu skaidri nodalīt. Ir jomas, kurās ir uh, pamatā atļaut valsts atbalstu skaidri definēt, nevis kā izņēmumu tikai pieļaujami. Un to es tad atzītu par labāku risinājumu. Bet tas nav tas jautājums, par ko šobrīd ir runa. Konkrētie priekšlikumi abiem ziņojumiem, e, nu, pārsvarā tos varu atbalstīt. Dorfman ziņojumā, Dorfman kungam vēl bija priekšlikums vēl pāris uh, Eh, izņēmumiem, tas varbūt eh, um, pagrūt man ir saprast attiecībā uz izglītības jomu un privatizācijas procesu un valsts atbalstu šajā jomā. Man tad ir jautājums, vai šāda iemesla dēļ ir nepieciešams iekļaut arī šo jomu. Tā varbūt ir ļoti specifiska Vācijas situācija, nezinu, nemāk teikt. Uh, bet varbūt ir iespējams apsvērt, vai nevajag arī šo jomu iekļaut. Tad Petikainens kundzes ziņojums. Es to atbalstu. Arī to, kas tika satīts par eh, pārskatāmību. Manuprāt, šķiet arī loģiski tas, ka komisija ir tiesības tiešā veidā vērsties pie atbalsta saņēmējiem ja attiecīgās valsts iestādes nav pietiekami saulēcīgi vai pietiekami apmērā snieguši informāciju, bet tas eh, no otras puses palielina arī komisijas varu un pilnvaras. Tas ir nepieciešams varbūt, bet jāskarās, lai būtu arī līdzsvars no kontrolas puses. Mums tad ir jāskatās arī, kādā veidā komisiju kontrolē Un tad jautājums tas būtu šeit parlamentā, kā mēs šīs kontrolas funkcijas saņemam, lai komisija neizmantot šo varu ļau, eh, ļaunprātīgi. Jo teorētiski tur, kur tiek eh, eh, palielinās vara, tur palielinās arī risks šo varu izmantot ļaunprātīgi. Līdz ar to mums vajadzētu arī noteikt tādu skaidru kontrolas mehānismu. Pamatā par parlamentu lomu sacītos var pilnā mērā atbalstīt un pilnīgi skaidri vēlos atbalstīt arī pietikainens kundzes sacīto par uh, pilsonisko sabiedrību un nevalstisko sektoru. Tur es arī agrāk darbojos pats un šis jautājums man liekas ļoti svarīgs, lai gan eh, šis sektors uh, likumdošanas uh, jomā Eiropā nav īpaši aktīvi šim darb, darbojies un iesaistījies. Un e, tam vajadzētu palielināt savu nozīmību šajā procesā. To es visnotaļ atbalstītu. Jā, nu tāds bija mans piezīmes. Paldies! Thank you very much. Paldies Klūtes kungam. Tagad došu vārdu uh, referentiem. Pirmkārt, pietikainens kundzei, ja vēlaties izteikt kāds komentārs par kolēģu teikto par jūsu ziņojumu. Es Saku jums visiem paldies par jūsu labajiem un konstruktīvajiem komentāriem. Es ņemšu tos vērā un tad kopā ar ēnu referentiem mēs redzēsim, kā varēsim tālāk virzīt savu darbu. Paldies pietikānēns kundzei un visbeidzot došu vārdu Dorfmana kungam. Jā, Jā paldies. Paldies visiem ēnu referentiem par ļoti uh, konstruktīvo pieeju šim ziņojumam. Uh, to, ko es šobrīd uzklausīju, nu, tas man liek domāt, ka mums nav pārāk liela viedokļa atšķirība. Un, eh, ja mēs saņemtu arī no Klutskunga tikko pieminētās papildus idejas, kādas jomas vēl būtu loģiski atbrīvot no paziņošanas, nu, tas būtu tikai apsveicami. Tad par Klūtas kungu piezīmi par laika plānu. Nu, es domāju, par to mēs varēsim vienoties attiecībā uz parlamentu, ja būtu labi, varbūt mums pašiem nākt par labu pārlikt šo termiņu ātrāk, lai paspētu vēl savā ziņā ietekmēt uh, Ehm, padomas balsojumu. Manuprāt, tas ir realizējami, un ja tas tā ir, tad tā vajadzētu arī darīt. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies Dorfmanu kungam! Vēlos jums atgādināt, ka termiņš uh, grozījuma iesniegšanai ir 30. aprīlis, grozījumi tiks izskatīti 27. 28. maijā balsojums par ziņojumu mūsu komitejā norisināsies 6. jūnijā. Uh, un balsojums plenāru sēdē notiks Džūlijā. Jūlijā. Citu jautājumu nav, un tad vēlos jūs informēt, ka nākamā komitejas sanāksme notiks trešdien, 24. Eh, aprīlī, no 9 līdz 12.30 un no 3 līdz 6.30 un arī ceturtdien, 25. aprīlī no 9 līdz 12.30. Liels paldies jums visiem un drīz tiksimies!